12. Un mēs tagad pārējām pie darba kārtības nākamā punkta, kas ir eh, ziņojums, ko ir sagatavojis mūsu kolēģis Filips Žvēns par reklāmas ietekmi uz patērētāju uzvedību. Kā jūs zināt, ka procedūra šajās debatē ir tāda, ka pēc um, referentu uzstāšanās eh, būs sava veida brīvā mikrofona procedūra kurā jūs sapratīsiet, ka būšu dāsnāks nekā parasti un vienas minūtes e, vietā mēs e, dosim vārdu uz pusotru minūti, bet pēc šīs pusotras minūtes mēs atslēgsim jūsu mikrofonu tieši tāpat, kā mēs to darām ierastajā brīvā mikrofonu procedūras apstākļos. Bet tagad dodu vārdu uz četrām minūtēm referentam Filipam Žuvēnam. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, kāpēc ziņojums par reklāmu? Tāpēc, ka reklāma e, tas var būt gan vislabākais, gan vissliktākais. Vissliktākais, ja tā ir melīga, intruzīva, uh, ja tā uh, nerespektē spēles notiekumus, ja uh, tā nesniedz to, ko ir vēlējies patērētājs. Un vislabākais tā var būt tad, ka reklāma ir arī lielisks ekonomiskās attīstības uh, rīks. Reklāma ir sava veida ekonomikas smērviela. Uh, Eh, ekon, eh, elements, eh, kas patērētājiem dod iespēju salīdzināt un arī zināmā veidā stimulē konkurenci. Tādējādi reklāma tas nav nekas jauns, un kāpēc tad tikt būtu jāsagatavo jauns teksts, lai gan teksti šādi jau ir. Uh, Tāpēc, ka šodienas reklāma vairs nav vakardienas reklāma. Nesen es lasīju amerikāņu pārskatu, bet eh, Eiropā lietas ir samērā līdzīgas. 29. novembrī vienas dienas laikā tiešsaistes tirzniecības aprits apjoms bija eh, ap vienu miljārdu dolāru. Un tādējādi viens no pamatojumiem šim ziņojumam bija, bija tāds, ka eh, teksti, kas eh, dod iespēju regulēt eh, reklāmu, ir pilnīgi nepiemēroti mūsu rīcībā esošiem instrumentiem. Reklāma aizvien vairāk ielaužas privātajā dzīvē. Reklāma ir jauns elements, kas likumdošanas tekstos bieži vien nav skatīts. Tā var būt slēpta, tā var nenosaukt savu vārdu. Šis piemērs slavenā galvenais eh, eh, par Facebook sociālo tīklu. Tas ir tāds pasākums, ko neregulē likumdošanas teksti, un mēs redzam cilvēku grupas, kas nosoda tāda vai cita izstrādājuma, tādu vai citu defektu, un tas spēj dažu dienu laikā pilnīgi iznīcināt kādu marku, brendu, eh, kādu zīmolu. Tādējādi vakardienas reklāma nebūtu no šodienas reklāma Eh, tiek izmantots tāda rīka, kas eh, ne, nepastāvē. Es domāju šeit par uzvedības reklāmu, eh, vir, mērķu virzītu reklāmu privāto e-mailu lasīšanu, kam ir, kam ir jātiek aizliegtai. Un tā, tāpēc, kolēģi, ir jādomā par dažām vienkāršām vērtībām, tādām kā privātās dzīves aizstāvēšana, eh, viegli ievainojamo personu aiz, aizsardzība, tādu kā bērnu, kas ir visvieglāk ievainojamie, ka varētu, reklāmai ir iespēja izmantot savās interesēs viņu uzvedību, un ļoti labi mēs saprotam, ka šī reklāma nav vienkārši, tā nav reklāma, kas nonāk pie viņiem nejā nejauši, bet tā ir reklāma, kas virza viņu uzvedību. Pieaugušais daudz lietas varētu saprast, bērns vēl to nesaprot. Kā arī jādomā ir par to, ka tiek izmantotas jaunas tehnikas, jauni līdzekļi, un mēs pēc būtības nonākam pie patiesām politiskām debatēm. Jautājums. Uh, varētu tikt atrisināts, ja mēs nevēlētos eh, Eh, lai atsevišķi eh, profesionāļi negribētu, ka tiktu skarta reklāma, un arī tiek daudz runāts par konfidencialitāti inter E, net tīklos, un tāpat arī tiek runāt, ka ļoti daudz šo konfidencialitātes līgumu netiek lasīti, un ka pat, ja tie tiek lasīti, ir vienkārši nesaprotami, neizlasām. Tāpēc reklāmai ir jābūt lojālai, respektējošai attiecībā pret e, privāto dzīvi. Patērētājs nedrīkst e, sev nezinot tikt izmantots, e, jo patērētājs ir mūsu pilsonis. E, Un ar to es gribu savu uzstāšanos beigt priekšsēdētāji. Šeit ir divi mērķi. Pirmkārt, veidot lojālāku, cieņas pilnāku, efektīvāku reklāmu, eh, ar, kas vairāk respektē privāto dzīvi no vienas puses, bet arī eh, pilsoņiem kas ir patērētāji, kas ir labāk informēti, kas ar kuriem netiek eh, manipulēts. Tas ir šīs ziņojuma mērķis, un es ceru, ka šis ziņojums, ka jūs to pieņemsit, ka jūs par to eh, nobalsosiet vispārīgā veidā šajā eh, sēžu zālē. Paldies, Živenkungs! Mums ir daudz kolēģi, kas ir pieteikušies. Nezinu, vai varēsim uzklausīt visus, bet astoņi ir lūguši vārdu un pirmkārt dodu vārdu Roitovs kundzei. Děkuji, pane předsedo. Ví... Paldies, priekšsēn. Apsveic ziņojumu par reklāmas ietekmi uz patērētāju uzvedību, bet šeit nav minēts azartspēles. Atgādinu, ka derību noslēgšana internetā un tās reklāma eh, neapstājas pie valstu robežām, un arī jauniešiem tā ir pieņemama. Kaut gan septiņās dalībvalstīs eh, tiešsaites eh, azartspēles ir aizliegts, joprojām tajās var piedalīties. Mums ir jāpievērš uzmanība profilaksei un tam, ka cilvēki var arī nonākt azartspēļu atkarībā. Uh, Eh, ir jāpievērš uzmanību eh, reklamai, kas ir vērsta īpaši uz eh, jauniešiem un bērniem. Mēs spēlējamies ar viņu likteni, mēs darām kaut ko ļaunu, ja mēs pakļaujam viņus alkohola reklāmai un līdzīgiem fenomeniem. Jārisina šī problēma. Otra problēma ir tāda, ka ir daudzi kazino skolu tūmā, azartspēles ir jāierobežo. Tas ir ļoti svarīgi valsts in, eh, sabiedrības interešu eh, vārdā. Paldies. Un tagad vārds Papadopulo kundzei. Paldies, priekšsēdi. Paldies, es vēlētos apsveikt referentu par eh, šo sagatavoto ziņojumu par reklāmu, par patērētāju uzvedību un tiek norādītas izceltas konkrētās problēmas, tiek runāts par to, kas notiek tirgu, par pašregulāciju, par jūtīgu grupu tādu kā bērnu aizsardzību, kā vecā gada gājuma pusauģa aizsardzību, kā arī par to, ko var veikt reklāma stereotipu veidošanā un pārstāvot dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību komiteju. Esmu gandarīta par to, kas ir iestrādāts ziņojumā, ka referents ir ņems vērā mūsu piezīmes eh, cilvēka eh, pašcieņas ziņā un visas puses ir aicināts strādāt, lai pieliktu visus pūliņus, lai cīnītos pret reklāmām, kas devalorizē un pazemo sievietes tēlu. Lai sabiedrība respektētu dzimumu līdztiesību un tiktu galā ar diskrimināciju. Paldies! Nākošais runāt. Thank you, Mr. President. Uh, I'd like to talk... Paldies, priekšsēd. Gribētu runāt par 25. punktu pēdējo ievilkumu, par ko būs atsevišķs balsojums un ko, cerams, mēs varēsim svītrot no ziņām. Uh, Šis ievilkums tajā teikts, ka ja kāds ieraksta meklēšanas vārdu un ja tas atbilst uh, zīmola nosaukumam, tad uh, vajadzētu zīmola īpašnieku atļauju. Tas izklausās tā varbūt zināmā mērā saprātīgi, bet tas ir pilnībā pretrunā ar uh, tirdzniecības marku eh, likumdošana ir 20. Uh, ir dažādos veidos reģistrētas tirdzniecības markas. Tātad, eh, ja kāds vēlas eh, golf meklēt internetā, tad Volkswagenam vajadzētu tam dot atļauju. Otrakārt ir 600 tūkstoši 000 zīmolu, eh, ir tik daudz, tātad, ja kāds grib silver vārdu, eh, eh, meklēt internetā, viņam vajadzētu tūkstošiem tirdzniecības mārku īpašnieku atļausiem. Tas noteikti nav iespējams to īstenot. Ja tas stātos spēkā, es ceru, ka tā nebūs, tad tas diezgan lielā mērā meklēšanas meklēšanas mašīnu darbību Eiropā uh, iznīcināt. Paldies, un tagad vārds Paškas kungam. Paldies, priekšsēdī. Es gribētu sākumā sacīt, ka ir labi, ka mēs Eiropas parlamentā runājam par negodīgo komercprakses reklāmas jomā, īpaši runājot par jauno tehnoloģiju būmu. Uh, ja un digitālās komunikācijas attīstība ir mums pavērusi iespējas plašai jaunai reklāmai, bet e, tur mēs saskaramies arī ar maldinošu reklāmu un e, nesargāt personu, piemēram, bērnu aizskaršanu. E, reklāmas veidotājiem ir liels radošums. E, un tās pārsniedz likumdošanas šaurās robežas. Bet mums tomēr ir jāpatur kontroli pār šo procesu, ir jāpievērš uzmanība e, jaunāko tendenču, jaunākam tendencēm un jāierobežo tādas, kas e, iejaucas bērnu ģimeņu privātumā un kas e, nav saskaņā ar ģimeņu dzīvi. Paldies! Paška kungam, tagad Segedi kungam vārds. Paldies, priekšsēžkungs, godātie deputāti kolēģi. Pašā sākumā gribētu pateikties eh, ziņojumu sagatavotājiem. Eh, Manuprāt, eh, mēs runājam par vienu no svarīgākiem tematiem pēdējā laikā, kāds šeit ir vispār skārts Un šeit ir eh, runāts īpaši par to, ka bērni ir īpaši aizvainojami, eh, viņus var viegli ietekmēt ar reklāmu. Un eh, mēs runājam ne tikai par pretlikumīgu agresīvu reklāmu, bet par gandrīz jebkādu reklāmu tādā jaunā pasaulē, kur jau um, no bērnības uh, patiesībā mēs tiekam piespied kārtā virzīt uz pirkšanu. Uh, Eh, jebkāda veida reklāma, kas vērsts uz bērniem, būtu pilnībā jāaizliedz. Īpaši ņemot vērā tādēļ, ka ne tikai tradicionālie eh, mēdīji, televīzija, rādīja eh, izvērš reklāmu bērniem, bet arī internet. Tā, internets visagresīvākais, kas visvairāk var ievainot bērnus. Un uh, ir eh, arī pieejami šādi eh, caur sociālajām um, lapām tā devētajām, kas aizskar bērnu privātumu, tas būtu jāsoda un šāda attiecīga likumdošana būtu jāgatavo Eiropas līmenī. Paldies par uzmanību. Paldies, kolēģi. Tagad dosim vārdu komīkundzei. Paldies, priekšsēdī. Esmu par rezolūciju e, par reklāmas ietekmu uz patērētāju e, uzvedību, ko Žovēn kungs sagatavojas. Reklāma ir ļoti nozīmīga nekai tautsemniecībai, bet arī vienotam tirgum un patērētājiem ir svarīgi rīkoties, lai negatīvos ekscesus e, dabūt zem kontrols, jo negatīvai praksei Eh, var būt būtiski ietekme. Es eh, augstu vērtēju referenta analīzi attiecībā uz juridisko eh, ietvaru un arī uz to, kas ir ārpus likumdošanas un tā interpretācija. Mums jātiecas uz zinām harmonizāciju šajā jomā. Nelegāla komercpraksa arī reklāmas jomā ir jāsoda. Eh, priekšlikums eh, piedāvā piemērotu risinājumu, eh, lai mēs varētu rastu līdzsvaru starp uzskat brīvību un patērētā aizsardzību. Paldies vēlreiz referentam un referentiem. Paldies, tagad Mikolašika kungs. Paldies, priekšsēdi. Dažādi veidi reklāma kas ir saistīti ar komunikāciju, tehnoloģijām, ir socioloģisks fenomens, eh, kas eh, patērētāju uzticību negodīgi izmanto dažkārt. Un tāpēc patērētāju aizsardzības interešu vārdā mums ir nepieciešama vismaz minimāls likumdošanas ietvers. Paldies! referentam par konstruktīvo pieeju, īpaši aizsargojot eh, īpaši ievainojums grupas kā jauniešus un bērns, kā jau daži no iepriekšiem runātājiem sacītāji. Es kā eh, medicīnas doktors īpaši arī atbalsta šīs, šādu pieeju. E, tīši maldinoša reklāma ir jāierobežo, kad patērētājiem e, tiek uh, likts domāt, ka viņi saņem tādu apstiprinātu informāciju, bet patiesībā tā nav. Es gribētu arī vērsties pret tiem, kas eh, uzbrūk uh, uh, trešo pušu privātai korespondencei, piemēram, e-pastu uh, tiem. Es domāju, jārespektē privātums un likumdošanas ietvers eh, patērētāja aizsardzībai. Paldies! Paldies, kolēģi! Mēs esam pabeiguši šo uzstāšanos, eh, bet eh, vēl pirms pabeidzam uzstāšanos Kelly kungs izteiksies. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti grūti gūt pilnīgi skaidrību par šo jautājumu, ir tīpaši, ja mēs vērtējam reklāmas ietekmi uz eh, cilvēku uzvedību. Katru dienu mums ir eh, daudz dažādi eh, pētījumi. Mēs katru dienu tajā pašā laikā tiekam pakļauti dažādai reklāmai, gan radiotelevīzijā, presē un citur. Bet ir dilema šeit, jo no vienas puses um, nu, mēs eh, norādām, ka ir jācīnās pret nelegālu kaitīgu reklāmu, no otras puses mēs redzam, ir lietas, kas netiek reklamētas tādas kā narkotika lietošana un citas, kas pieaug, tāpēc mums būtu jāspēc, jāveic neatkarīga analīze, pienācīgi pētījumi, lai mēs tiešām varētu saprast, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir efektīvs un kas nē, un tad attiecīgi jāregulē. Bez tā, es domāju, ka mēs Eh, nāksim eh, klajā ar aizvien jauniem pētījumiem un būs eh, aizvien jauni cilvēki, kas gribēs tādus rakstīt. Paldies, Kelī kungs, tādējādi mēs būsim galīgi pabeiguši skatīt šo jautājumu, bet vēl tikai izteiksies komisārs Hāns, kurš rieģēs uz dažādiem runātājiem, runātāju sacīto un atbildēs referentam. Lūdzu. Thank you, Mr. President. Particular... Paldies priekšsēdētāju komisijas vārdā un it īpaši e, vi, e, komisijas vicepriekšsēdētājs Redings vārdā grib pateikties par šo ļoti svarīgo ziņojumu, kas e, analizē dažādus būtiskus elementus patērētāju uzvedībā un arī, lai varētu rast vislabāko atbildes uz dažādiem jautājumiem, komisija ir pētījusi esošos datu aizsardzības eh, ietvarus eh, dalībvalstīs. Konsultācijas ir apstiprinājušas, ka paš, pašreizējie likumdošanas principi ir lielā mērā spēkā. Tomēr ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai nepieciešami eh, visaptverošāka un konsekventāka pieeja personas datu aizsardzībā gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām. Eh, Un, kā sakas, 4. novembrī komisijā tika pieņemta visaptveroša pieeja datu aizsardzībai Eiropas Savienības līmenī. Tiešsaistes eh, reklāma ir eh, vienā ziņā ļoti noderīga Eiropas pilsoņiem, kas nodrošina daudz dažādus brīvus bezmaksas pakalpojumus, kā un Eh, ļoti bieži eh, sludinājumi un reklāmas eh, tiešsaistē nerada lielākas bažas. Mani kolēģi ir strādājuši, lai pētītu tiešsaistes, tiešsaistes uzvedību, kas balstīta uz efektīvu, caurskatāmu formu, formas sniegšanu, kā arī efektīvu efektīvu noteikto noteikumu ieviešanu. E, komisija skatīs arī jautājumu par to, vai ir nepieciešama lielāka regulējoša darbība. Tālāk runājot par elektroniskiem pastiem un ko saziņas e, konfidencialitāte e, tiek vēlreiz uzsvērta e, privātuma noteikumi un dalību valstu pienākumi nodrošinātu to, lai kompetentās eh, varas iestādes būtu ne tikai ar nepieciešamām pilnvarām, bet arī varētu eh, to rīcībā būt pienācīgi resursi. Dalībvalstīm šie nosacījumi ir jātransponē šie nosacījumi nacionālajā likumdošanā. Runājot par negodīgām komercprāksēm, eh, komisija atzīst, ka ir zināmas atšķirības šajās, šīs horizontālās direktīvas eh, tra transponēšanā dalībvalstīs. Komisija uzskata, ka eh, atsevišķas no atšķirībām komisija var atrisināt eh, sadarbībā ar dalībvalstīm, kas ir nebūtiskas un ir sasniegt zināms harmonizācijas līmenis. Tāpat arī eh, dalībvalstīm ir atstātas zināmas manevrēšanas iespējas, taču tajā pašā laikā direktīva tiek plaši ieviesta. Un Negodīgas e, tirsniecības prakses apkarošanas direktīva ir viens no principiem komisijai, lai varētu nodrošināt to, ka pilnīga harmonizācija ir efektīva. Citiem vārdiem sakot, lai nodrošinātu to, ka vienādi noteikumi tiek vienādā veidā interpretēti dalību un ieviest dalību valstīs. Un mēs turpinām strādāt pie e, dokumenta, lai ņemtu vērā jaunos e, jaunos jautājumus, problēmas un pēdējo notikumu attīstību. Tāpat arī e, e veicot akadēmisko darbu un e, citā veidā strādājot pie šiem jautājumiem, mēs varēsim e, padziļināt darbu un arī domājot par emuāriem, fórumiem un dažādiem citiem publicējumiem tiešsaistē, ir jāapzinās tos, ka ir atsevišķi gadījumi, kad mēs saskaramies ar slēpto reklāmu šajās vietās un negodīgu tirzniecības praksi. Tāpat ir gadījumi, kas var tikt uzskatīti kā reklāma, un tāpēc Komisija uzskata, ka marketinga likumdošana nav vislabākais rīks, bet gan šeit ir jautājums par izteiksmes brīvību. Tāpat arī direktīvā ir iekļautas uh, vairākas. Uh, vairāk pasākumu attiecībā uz vieglāk ievainojumiem patērētājiem un ir jāapzinās, kāda ir pastāvošā praksē. 2011. gadā stāsies spēkā direktīva negod, negodīgas tirsniecības eh, prakses apkarošanai un arī tajā būs vairāk runāts par vieglāk ievainojumu personību jauniešu bērnu aizsardzību. Paldies, komisār! Un ar komisāra Hānu stāšanos mēs beidzam šīs debates. Attiecīgais balsojums notiks rīt eh, pulksten pusdienos. Un tagad mēs pārējām pie darba.